priekšlikums, kas iedrošinās lauksaimniekus. Mums ir vajadzīga drošība lauksaimniecības sektorā, nevis tikai tāpēc, ka uh, lauksaimniecība ir svarīga ekonomikas nozara, bet arī tāpēc, ka lauksaimniecība reģionos ir ļoti nozīmīga. Līdz ar to mēs šīs debats noslēdzam un noslēdzam šodienas plenāru sēdi. Rīt, 21. aprīlī, sēde turpināsies. Jūs zināt, ka mēs strādāsim no 9 līdz 1 un pēc tam no 3 līdz 7 vakarā. Nezinu, vai jūs to zināt, bet rīt.